Nehmen Sie Platz. Lūdzu, ņemiet uz vietas, sēdieties. Erkläre die am. Es pasludinu sēdi, kas tika pārtraukta 14. oktobrī, pasludinu šo sēdi par atkal uzsākt.